Vēlos atgādināt, ka šim punktam nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Pieņemsim zilās kartītes jautājumu. Padoms vārda eh, Zanda Kalnī Lukaševits, lūdzu. Godātais priekšādātāja kungs, eh, augsti godātie deputāti. Pirms eh, pievērsties darba kārtības jautājumam, es gribu atzīmēt, ka šī ir pēdējā Eiropas parlamenta plenārsēde Latvijas prezidentūras laikā. Un tā iekrīt dienā, kad mana valsts atzīmē ļoti nozīmīgus svētkus. Patiesas tautas svētkus, līgo jeb vasaras salgriežus. Par godu šiem svētkiem un tam, ka šī noslēdzošā plenāra sēde mūsu prezidentūras laikā, es šodien runāšu latviski. Latvijas prezidentūra noslēdz savu dalību Eiropas parlamenta plenāra sesijā ar šo ļoti nozīmīgo debati par gatavošanos Eiropadomē nozīmīgāko notikumu ar ko tiek noslēgts eiropas semestris. gaidāmā eiropas eh, padomes darba kārtība ir ļoti piesātināta. eiropas savienības valstu un valdību vadītāji spriedīs par migrāciju drošību un ekonomikas jautājumiem. taču pirms es pievēršos šiem jautājumiem es vēlētos jūs īsumā informēt arī par pirmdien notikušo neformālo eirozonas valstu un valdību vadītāju sanāksmi kas tika sasaukta pēc eiropadomes prezidenta tuska kunga iniciatīvas. tās mērķis bija kliedēt bīstamo neskaidrību attiecībā uz grieķiju. eirogrupas valstu un valdību vadītāji apmainījās viedokļiem par situāciju grieķijā kā arī apsprieda sarunu gaitu starp grieķiju un starptautiskiem aizdevējiem ar šo sanāksmi prezidents tusks vēlējās mainīt līdzinējo sarunu dinamiku piešķirot tām jaunu pozitīvu impulsu. Un pirmdienas sanāksme tik tiešām deva pozitīvu impulsu. Kā jau ir norādījis prezidents Tusks, saskaņā ar starptautisko aizdevēju sākotnējo vērtējumu, jaunie Grieķijas valdības priekšlikumi ir pozitīvs solis pareizajā virzienā lai šobrīd ir svarīgi nekavēties ar rīcību. Premjerministrs Cirpas un starptautiskie aizdevēji jau strādā, lai šovakar notiekošajā Eirogrupas sanāksmē būtu iespējams panākt rezultātus, noslēdzot darbu pie Grieķu reformu plāna elementiem un ko rītdien varēs prezentēt valstu un valdību vadītājiem. Godātie deputāti, atgriežoties pie Eiropadomas darba kārtības, Es vēlētos sākt izklāstu ar jautājumu par migrāciju. Tas neapšaubāmi būs viens no svarīgākajiem rīt notiekošās Eiropadomas darba kārtības jautājumiem. Kā mēs visi ļoti labi zinām, jau 2015. gada aprīlī Eiropadoma pieņēma lēmumu par ārkārtas pasākumiem, lai nepieļautu turpmāku cilvēku bojāju jūrā un rastu jaunus veidus, kā vērsties pret kontrabandistiem daudzi tostarp arī eiropas parlamentā uzskatīja ka aprīļa eiropadomes sanāksmes iznākums nav bijis pietiekams. es uzreiz pateikšu ka aprīļa eiropadomes sanāksmes uzdevums nebija un arī nevarēja būt tūlītēja visu migrācijas jomas problēmu atrisināšana. Šajā ļoti sarežģītajā situācijā ātru risinājumu nav. Ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai mērķtiecīgas, visaptverošas un sabalansētas pieejas ietveros, kas sistemātiski tiek ieviesta soli pa solim. Rītdienas Eiropadomas diskusija būs kārtējais solis šādas pieejas īstenošanas virzienā. Dažos mēnešos, kas pagāja kopš aprīļa Eiropadomes, padome un komisija ir sniegušas vērtīgu ieguldījumu risinājumu eh, rašanai. Prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu iesniedza Eiropadomas priekšsēdētājiem atjaunot rīcības plānu aprīļa Eiropadomē nolēmtā ieviešanai. Komisija, kā mēs zinām, arī ir publicējusi savu paziņojumu par Eiropas programmu migrācijas jomā. Padome, nekavējoties, ir sākus strādāt ar paziņojumu dažādajiem aspektiem, kā arī ar komisijas konkrētajiem priekšlikumiem Eiropas migrācijas programmā ietverto pasākumu īstenošanai rīt eiropadome īpaši pievērsīsies šīs politikas trīs nozīmīgiem elementiem pirmkārt pārcelšanai pārmetināšanai reintegrācijai otrkārt atgriešanai atpakaļ uzņemšanai un treškārt sadarbībai ar izcelsmes un tranzīta valstīm. šie minētie elementi savā starpā ir cieši saistīti un to efektīva ieviešana ļaus vislabāk aizsargāt tos kam aizsardzība ir nepieciešama. Taču aizsardzības pasākumi pašas par sevi nebūs pietiekoši. Tiem ir jāiet roku rokā ar efektīvu sistēmu nelikumīgu migrantu atgriešanai. Nav noslēpums, ka padomē visasākās diskusijas šobrīd ir izraisījis komisijas priekšlikums patvērumu meklētāju pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vakardienas vispārējo lietu padomas diskusijas apliecināja, ka valda vienprātība ka ir nepieciešama kopīga eiropas savienības atbilde migrācijas izaicinājumam. ir jāatrod līdzsvars starp solidaritāti un atbildību kas ir būtiskas eiropas savienības migrācijas politikas sastāvdaļas. ministri arī apliecināja gatavību izrādīt solidaritāti un atrast risinājumu šai migrācijas plūsmu radītajai ārkārtas situācijai. ir vienota izpratne ka ir vajadzība pēc piemērota mehānisma kas ļautu atbilstoši reaģēt uz šo ārkārtas situāciju, kas sniedz atbalstu tā dēvētajām priekšpasteņa dalībvalstīm. Taču pirms tam vēl būs jāatrisina virkne ļoti svarīgi politiski un tehniski jautājumi. Dalībvalstu viedokļi atšķiras, kādai tieši būtu jābūt Eiropai un kā tā atsauksies uz katru atsevišķo Eiropas Savienības dalībvalsti. Tādēļ vēl jau vairāk ir nepieciešama Eiropadomas iesaiste un norādes kas palīdzētu pieņemt jau tālākos lēmumus. Migrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts un politiski jūtīgs. Tas prasa viedu un līdzsvarotu pieeju un nepaģēra risinājumus uz ātru roku. Satraucoša ir šodien izskanējusi informācija, ka Ungārija vienpusēji plāno apturēt Dublinas sistēmas darbību. Vienpusēja rīcība no atsevišķu dalībvalstu puses nav risinājums, tikai dialogā un kopējā rīcībā konsekventi ieviešot spēkā esošo tiesību aktu kopumu ir iespējams rast atbildi esošajiem izaicinājumiem. tādēļ kā jau minēju svarīga ir tieši visaptveroša pieeja kas konsekventi tiek ieviesta praksē un tādējādi nodrošina nepieciešamo atbalstu īstermiņā un ilgtspējīgu risinājumu nākotnē. jau tagad ir skaidrs ka migrācijas izaicinājumi būs mūsu kopējās darba kārtības priekšgalā vēl ilgu laiku un intensīvs darbs turpināsies arī pēc eiropadomes. godātie deputāti nākamais punkts eiropadomes sanāksmes darba kārtībā ir veltīts drošības izaicinājumiem. eiropas savienības iekšējā un ārējā drošība pēdējā gada laikā ir sastapusies ar ļoti lieliem izaicinājumiem. eiropa un pasaule ir piedzīvojusi dramatiskas pārmaiņas tādēļ šobrīd dzīvojam pavisam atšķirīgā ģeopolitiskā situācijā. eiropadome aplūkos darbu kas tiek veikts iekšējās drošības jomā un ir jāatzīmē ka latvijas prezidentūras laikā padome ir tiešām daudz paveikusi stiprinot drošību eiropas savienībā. ir jāatzīmē ka 16. jūnijā padome apstiprināja atjaunoto eiropas savienības iekšējās drošības stratēģiju kuras izstrādē tika ņemts vērā arī eiropas parlamenta ieguldījums Mēs esam panākuši virzību vairākos jautājumos. Piemēram, ievērojami palielinājusies informācijas apmaiņas starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un no 1. jūlijas sāks darboties Eiropola izveidotā Eiropas Savienības vienība ziņošanai par interneta saturu. Taču vienlaikus mums ir jāturpina darbs, lai ieviestu pastiprināts pārbaudas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tāpat līdz gada beigām ir jāvienojas par pasažieru datu reģistra direktīvu tādēļ padome aicina Eiropas parlamentu apstiprināt savu nostāju, lai mums būtu iespēja kopīgi turpināt darbu, uzsākot trialogu. Līdzīgi kā par migrāciju, prezidentūra sadarbībā ar eh, Eiropas ārējās darbības dienestu ir sagatavojusi un iesniegs Eiropadomas priekšsēdētājiem pārskatu par paveikto cīņā pret terorismu. Savukārt, runājot par drošības ārējiem aspektiem, Eiropadomē notiks diskusija par drošības un aizsardzības politiku un tiks izvērtēts progress, kas šajā jomā panākts kopš Eiropadomas 2013. gada decembra secinājumiem. Šī diskusija notiks situācijā, kur pastāv jauna un ievērojama atšķirīga iekšējās un ārējās drošības vide ar jauna veida drošības izaicinājumiem. Šai sakarā svarīgi ir atzīmēt, ka padome ir vienojusies par kopējās drošības un aizsardzības politikas operācijas EUNAVFOR MED uzsākšanu vidusjūrā. Tai pašā laikā Eiropas Savienībā ir vajadzīga jauna stratēģija, kuru Eiropa padomu lūgs sagatavot augstajai pārstāvēji. Prezidentūra arī īpaši apsveic augstās pārstāvs vadībā sagatavoto rīcības plānu par stratēģisko komunikāciju. Šis ir svarīgs solis, lai koordinētu un stiprinātu Eiropas Savienības spējas pretoties trešo pušu īstenotajām dezinformācijas kampaņām. vakar ministri turpināja diskusijas vispārējo lietu padomē par iespējām tālāk stiprināt eiropas savienības stratēģisko komunikāciju. jaunie drošības izaicinājumi ir arī skaidri apliecinājuši ka eiropas savienībai jāstiprina spējas pret hibrīdajiem draudiem. tādēļ apsveicam 18. māja ārlietu padomes lēmumu līdz 2015. gada beigām izstrādāt priekšlikumus Eiropas Savienības cīņai ar hibrīdu draudiem. Un mēs sagaidām, ka arī Eiropadome uzsvērs nepieciešamību mobilizēt Eiropas Savienības instrumentus, kas palīdzētu labāk pretoties hibrīdu draudiem. Kā prezidentūra mēs apsveicām plānu arī turpmāk paturēt drošības un aizsardzības politikas jautājumus Eiropadomas dienas kārtībā regulāri. Godātie deputāti! Protams, ka šī Eiropadomas sanāksme darba kārtībā būs arī ekonomikas jautājumi. Eiropas Savienības izaugsmas rādītāji liecina, ka Eiropas Savienības dalība valstīs ir nostabilizējusies ekonomikas atlapšana. Ir paredzams, ka Eiropas Savienības ekonomika šogad pieaugs par 1,8% un nākamgad izaugsmas tempi pātrināsies līdz 2,1%. Turpina samazināties bezdarba līmenis Pozitīvu pavērsienu ir veicinājuši gan ārējie faktori, gan politikas pasākumi. Tas iedrošina. Tomēr izaugsmas rādītāji ir nelieli un ir tiešām daudz jāstrādā, lai ekonomikas izaugsme būtu ilglaicīga un ilgtspējīga. Nu pat noslēgtajā igadējā ekonomikas politikas koordinācijas cikla, jeb Eiropas semestra, uh, trīs prioritātes bija pirmkārt veicināt investīcijas, otrkārt īstenot strukturālās reformas un treškārt veidot atbildīgu fiskālo politiku. Saskaņā ar šīm prioritātēm katrai Eiropas Savienības dalībvalstī un Eirozonai kopumā izvirzīts rekomendācijas, kas vakar tika pieņemtas vispārējo lietu padomē un rīt tiks apstiprinātas Eiropadomē. Saprotu, ka ir kādas problēmas atrisināts. Turpinot par ekonomiku, ir jāuzsver, ka. Ja? <laughs> okay. Paldies. Ekonomikas pārvaldības jomā viena prezidentūras eh, prioritāte bija nodrošināt Eiropas semestra veiksmīgu norisi tā jaunajā pilnveidotajā veidolā. French, la, le français. Il n'y a pas de français Non. No, no, no. Il problema è nella cabina lettone, quindi un attimo. No, no, nella cabina letto nel problema. Sì. Godātie deputāti, kā jau es minēju, ekonomikas pārvaldības jomā viena no prezidentūras prioritātēm bija nodrošināt Eiropas semestra veiksmīgu norisi tā jaunajā, pilnveidotajā veidolā. Tam, ka agrīn tika publicēta valstu analīze un lielāka uzmanība tiek pievērsta konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ir pozitīva ietekme uz atbildības apziņu valstu līmenī. Tas savukārt sekmē struktūrālo reformu īstenošanu. Šīs reformas ir būtiskas Eiropas konkurētspējas uzlabošanai un mūsu ekonomikas atveseļošanās veicināšanai. Latvijas prezidentūra ir ielikusi labus pamatus regulārām diskusijām par svarīgākajām struktūrālajām reformām, kas ir aktuāls šobrīd un tuvākajā nākotnē. Padome arī daudz paveikusi, lai radītu priekšnosacījumus ilglaicīgai un ilgspējīgai ekonomikas izaugsmēji. Es minēšu tikai trīs piemērus. Pirmkārt, mums ir izdevies rekordīsā laikā panākt vienošanos par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Es vēlos no sirds pateikties Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai par intensīvo darbu, kas es ceru vainagosies ar pozitīvu Eiropas parlamenta balsojumu šovakar. Otrakārt, padome šajā pusgadā ir daudz pievērsusies Eiropas Savienības vienotā tirgus potenciāla attīstīšanai, tai skaitā izvērsti apspriežot šķēršļus un prioritātes digitālā vienotā tirgus pilnveidei. Mēs visi zinām, ka nepielāgojot savas sabiedrības digitālajam laikmetam, mēs zaudēsim visās jomās – nodarbinātībā, izaugsmē, konkurētspējā. spējā digitālo tehnoloģiju nozīmi inovācijai ekonomikas izaugsmei un jaunu darba radi, vietu radīšanai vakardien īpaši atzīmēja arī ministri vispārējo lietu padomē. tieši tāpēc ņemot vērā komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju eiropadome plāno izvirzīt prioritātes turpmākajam darbam. šis darbs skars plašāku jomu un nevis tikai šķēršļus labi funkcionējošiem digitālajam vienotajam tirgum sagaidām ka eiropadome sniegs papildus impulsu darbam pie digitālā vienotā tirgus izveidei būtisko tiesību aktu apstiprināšanas. latvijas prezidentūra ir veltījusi visas pūles lai nodrošinātu datu aizsardzības regulas telesakaru vienotus un tīklu un informācijas drošības direktīvas virzību. Un visbeidzot, runājot par ekonomiku, Eiropadome pievērsīsies Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidei 22. jūnijā tika publicēts piecu prezidentu ziņojums par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi. Tās izstrādē, kā mēs zinām, piedalījies arī Eiropas parlamenta prezidents. Eiropadomē ir paredzēta pirmā doma apmaiņa par piecu prezidentu ziņojumu, un eh, turpmāk jau Luksemburgas prezidentūras laikā eh, tiks turpināts strādāt pie ziņojumā ieskicētajiem jautājumiem visos atbilstošajos padomas formātos. Ziņojumā ir sniegta virkne ieteikumu, kā labāk pārvaldīt ekonomisko un monetāro savienību. Un šo ziņojumu Eiropadomas jūnija sanāksmē izskatājis valstu un valdību vadītāji, un es negribu pāragri spriest par viņu vērtējumu, bet, manuprāt, ziņojumā ir ietvērtas idejas, lai ekonomiskā monetārā savienība pakāpeniski padarītu īstermiņā efektīvāku un lai arī pabeigtu šīs struktūras izveidi ilgākā termiņā. Es gribu uzsvērt, ka ir jāpieliek visas pūles, lai veicinātu konverģenci. Eirozonas dalībvalstu starpā pastāvošās atšķirības var apdraudēt savienības nākotni un ekonomisko attīstību kopumā. Godātie deputāti, kā redzams, gaidāmās Eiropadomas darba kārtība ir piesātināta ar ļoti daudziem aktuāliem un svarīgiem jautājumiem. Es vēlos uzklausīt jūsu komentārus un viedokli un eh, sagaidu interesantu un intensīvu diskusiju. Liels paldies par jūsu uzmanību! Grazie alla Presidenza del Consiglio. Ora... Paldies uh, eh, padomas eh, prezidentūrai. Tagad uh, vārds pirmajam vicepriekšsēdētājam uh, Timermans kungam. Ministrs kundze, priekšsēdētāji dāmas un kungi, kad uh, priekšstādātājs Junkers uh, uzrunāja šo parlamentu 15. jūlijā pagājušajā gadā, viņš runāja par uh, tiltu veidošanu uh, no Eiropas uh, uz plašāku pasauli. Un tagad mēs arī cenšamies būvēt tiltus uh, uz Grieķiju. Eh, to mēs esam darījuši pēdējo mēnešu, pēdējo dienu laikā. Mēs esam būvējuši tiltus, jo Eiropas Savienība nav veidota, lai kādu izslēgtu, bet gluži pretēji, lai integrētu dalību valstis. Un mums Eiropas nākotne ir jābalsta uz savstarpēju izpratni un cieņu. Tas nevienmēr ir viegls uzdevums, tā nav tāda uh, uh, mierīga upe, bet katram no mums ir jābūvē sava tilta daļa. Un mums ir jārod vienošanās šonedēļ par Grieķiju. Laika ir maz, un mums ir jāvirzās tieši uz mērķi. Nav iespējams iegūt papildu laiku. Ir jāatbild uz Grieķu cerībām. Grieķu tauta cieš, un es komisija un priekšsēdētājs Junkers, mēs visi domājam par viņiem, mēs strādājam viņu labā, lai palīdzētu viņiem cīnīties pret bezdarbu, sociālo izstumtību un lai veidotu veselīgus, stabilus ekonomikas pamatus. Un visiem ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Grieķijas valdībai, Eirogrupai, Starptautiskajam valūtas fondam, Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai. Mums visiem ir jāstrādā, lai Grieķija atkal atjaunotos izaugsmē, rastos jaunas darba vietas, un tas viss ir jādara arī ar Eiropas līdzekļu atbalstu, kad būs panākti visi nosacījumi, lai varētu noslēgt vienošanos, komisija ir gatava iedarbināt no jauna, iedarbināt, piešķirot 35 miljārdus uh, eiro no Eiropas Savienības budžeta, sniedzot atbalstu Grieķijai. Priekšsēdētājs Junkers ir paredzējis arī atbalstīt risinājumus, lai šos uh, līdzekļus varētu sākt izmantot, lai uh, tiktu piešķirts priekšfinansējums reālām investīcijām reālā ekonomikā. Tikai kopīgiem spēkiem uh, mums izdosies nonākt pie visām pusēm pieņemama uh, risinājuma, pie vienošanās, un esam pārliecināti, ka šāda vienošanās arī tiks panākta Eiropadomē tuvāko divu dienu laikā. Būvēt tiltus ir uh, mūsu uzdevums šajā Eiropadomē. Pirmkārt, mums ir arī jārisina jautājumi par migrāciju, jo tieši šajā jautājumā var izpausties Eiropas solidaritāte. Es vakar padomē uzstāju uz to, un mūs eh, no vienas puses pārsteidz tas, cik viegli vien, eh, dažām dalību valstīm ir pieprasīt solidaritāti, bet kad arī viņām ir jāizrāda solidaritāte, viņas ir diezgan negribīgas to darīt. Mēs visi esam uh, Uh, vienisprāts, ka ir steidzīgi jārīkojas šajā migrācijas un humanitārajā krīzē, ar ko saskars visas dalību valstis. To visas šīs valstis agri vai vēlu saskarsies ar šiem jautājumiem. Un tomēr uh, šobrīd ir steidzami jāpanāk vienošanās par to, ko darīt, lai Eiropas solidaritāte nepaliktu tikai kā tukši vārdi vai arī, kad tās būtu tikai asaras, ko mēs birdinām, kad atkal ir kārtējā traģēdija vidusjūrā. Eiropadomes sēdē klusuma brīdim nevajadzētu sakot klusumam. Mums ir nepieciešams atbildes. Kas mums būtu jādara? Mums būtu uh, jāpasniedz roka šiem nābaga cilvēkiem, kuri pamet no uh, savas valstis, kuras ir konfliktu plosītas. Viņiem jāpiešķir starptautiskā aizsardzība, uz ko šiem cilvēkiem ir tiesības. Mums ir jārespektē cilvēciskā cieņa. Mums arī ir konkrēti jāpauž sava solidaritāte dalību valstīm, kuras saskaras ar lielu migrācijas spiedienu. Šobrīd tās ir Itālija un Grieķija. Rīt tās var būt citas valstis visos šajos gadījumos ir nepieciešams solidaritātes mehānismi. Un tieši šobrīd tie mums ir jāiedarbina, mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem un nevis eh, vienām pret otru. Uh, tieši tagad, nevis rīt, jo joprojām cilvēki iet bojā vidusjūrā. Mums ir eh, jāsaprot, ka nevar runāt par kvotām, kad mēs runājam par cilvēkiem. Tas ir pārpratums. Šeit ir vienkārši runa par sadales formulām, bet mēs nerunājam par kvotu noteikšanu patvērumu piešķiršanas eh, jautājumā. Mums visiem ir jābūt solidāriem priekšsēdētājs Junkers apņēmīgi iestāsies par komisijas priekšlikumiem par izmitināšanu un reintegrāciju, jo šie priekšlikumi ir nepieciešami, kas nodrošina līdzsvaru starp solidaritāti un atbildību. Neviena dalībvalsts nav mums piedāvājis labāks risinājums. Mēs vairāk kārt esam dzirdējuši, mēs to nevēlamies, bet neviens nav teicis, kādas tad ir alternatīvas. Un es uzstāju. Sa sadālē starp dalību valstīm ir jāveic balstoties uz uh, reālo situāciju, jo pierā, pieredze rāda, ja tas ir brīvprātīgs, brīvprātīgs mehānisms, tas nedarbosies. Tā kā mums būs jāvienojas līdz jūlija beigām par praktiskiem risinājumiem, kā soda, solidāri un taisnīgi uh, pārdalīt uh, starp dalību valstīm. Jo, ja mēs šodien neko nedarīsim, tad uh, smag, uh, par to smagi samaksās migranti. Eiropai ir jābūt solidārai, Ja mēs šodien neko nedarīsim, tas nozīmē, ka mēs nolieksim savas vērtības, par ko mēs tā iestājamies. Mēs ļoti labi zinām, ka ir valstis, kam ir uh, opt-in, kam ir opt-out, kam ir izņēmumi, bet uh, ir jāsniedz atbildi visvājākajiem, un Eiropai ir jābūt solidārai. Un es augstu vērtēju to, ka īrijas, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina ir paziņojušas par to, ka tās vēlas piedalīties šajā uh, bēgļu izmitināšanas mehānismā. Un mēs aicinām citām valstīm iedvesmoties no šo valstu piemēru. Tāpat laikā mums ir jābūt uh, Mums ir jābūt devīgiem pret tiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un tāpat laikā mums ir jābūt stingriem pret tiem, kuriem nav nekādu pamatu uh, palikt Eiropā un kam nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Un tādēļ mēs ierosinām stiprināt politiku um, atgriešanas un atpakaļ uzņemšanas politikas jomā. Ir skaidrs, ka ir uh, atbalsts humānai patvērumu piešķiršanas politikai uh, mazinās tad, kad rodas iespējas, ka to uh, izmanto cilvēkam šāda uh, palīdzība nepienākās. Tādēļ mums ir jādarbojas abās šajās jomās. Un mēs nevaram cīnīties tikai pret krīzes simptomiem, mums ir arī jāstiprina sadarbība ar izcelsmes un tranzīta valstīm, lai vērstos pret problēmas cēloņiem krīzes cēloņiem, un mēs zinām, tās ir nestabilitāte, karš, nabadzība īrijā, eh, es atvainojos, Sīrijā, Irākā, citviet. Un mums ir jābūvē tilti, jāvē, jādalās atbildībā un jāsad, jāstiprina sadarbība ar mūsu partneriem. Āfrikas valstīs ir jāpalielina mm, attīstības palīdzība. Mums ir vajadzīgi šie 0,7% nevis rīt, bet šodien, tagad par aizsardzību. Kad Ukraina un Sīrija tuvēja austrum Ziemeļa Āfrika mūsu uh, kaimiņu valstis uh, saskaras ar nestabilitāti un apdraudējumu. Eh, nevar uzskatīt, ka Eiropa var būt šī tikai maigā vara un ka tas tā var turpināties. Mums ir nepieciešams integrēts aizsardzības spējas un arī šeit ir runa par mūsu ticamību. Mēs eh, nevaram viens dienas laikā izveidot Eiropas armiju. Tas ir sens Eiropas projekts, un tas ir ilgtermiņa projekts, un nav arī runa par to, ka Eiropas Savienība kļūtu par uh, NATO pretprojektu. Mēs neesam konkurenti, mēs esam partneri, un mums ir jāstrādā kopā, saskaņoti. Mums aizsardzības jomā ir nepieciešama padziļināta sadarbība, kā tas ir arī paredzēts Lisabonas līgumā. Uh, mums ir vairāk jādara kopīgiem spēkiem un jādara labāk nekā to var izdarīt katrs atsevišķi nacionālā līmenī. Šodien Eiropas Savienībā vairāk nekā 80% aizsardzības uh, Uh, izdevumu un ieguldījumi ir veikti nacionālā līmenī. Arī šeit mums ir jāveido tilti un jāstiprina sadarbība aizsardzības jomā, veicot pētījums un inovācijas, lai uh, pārvarētu kopīgos uh, izaicinājumus. Un mums ir arī jābūvē tilti uz nākotni, jāpabeidz ekonomiskās monetārās savienības izveide un jāstiprina iekšējais vienotais tirgus. Krīze mums ir uh, apliecinājis to, ka pēc šīs savienības bez eiro mēs būtu piedzīvojuši ļoti nepatīkamus brīžus. Bet uh, tas viss nekrīt no debesīm. Mums ir jāpliecina, ka mēs spējam izdenot politiku, kas balstās uz stabilitāti, līdzvarot ekonomikas izaugsmi, sociālo tirgus ekonomiku, kas ir konkurētspējīga un vērsta uz pilnu nodarbinātību pilsoņu labklājības vārdā. Un tieši eh, tie ir galvenie mērķi Eh, ša, eh, šajā ziņojumā, kas, ko ir parakstījuši pieci priekšsēdētāji, jo priekšsēdētājs Junkers eh, arī ir mm, piesaistījis šim ziņojumam priekšsēdētāju Šulcu. Tātad šajā ziņojumā ir iezīmēta ceļa kārta ekonomiskās monetārās savienības izveidas pabeigšanai pragmatiskā veidā. At, atsevišķas no šīm iniciatīvām vajadzētu un tās var īstenot jau nekavējoties. Jau no eh, šā gada 1. jūlija pasākumu, kam vajadzīgs vairāk laika. Šeit ir konkrēti ierosinājumi pilsoņiem, ekonomiskajiem spēlētājiem, lai stiprinātu vienoto valūtu. Pirmā fāze - praktiskā padziļināšana Uh, sākas šodien un turpināsies līdz 2017. gada 1. jūnijam, uh, lai stiprinātu konverģenci, atbildīgu budžetu politiku, pabeigtu finanšu savienību un uh, ekonomikas monetāro savienību. Otrā fāze mums Uh, ļaus veikt uh, vērienīgākus pasākumus, lai noteikti saistošākus konverģences um, pasākumus un izveidot vienotu eirozonas kasi. Un trešā fāze ļaus uh, um, visām Eirozonas valstīm kļūt labklājīgākām un pievilcīgākām nekā citas. Mums ir jāveido ekonomiskā, finansiālā budžeta un politiskā savienība. Tas nav pašmērķis. Tas ir veids, kā piepildīt pilsoņu cerības un sagatavot Eiropas Savienību nākotnes globāliem izaicinājumiem, jo Eiropa ir vairāk nekā vienotais tirgus vai kopīgā valūta. Tas ir vērienīgs projekts pilsoņu interesēs un ne tikai pilsoņu interesēs. Priekšsēdētāji kungs, un es turpināšu dzimtajā valodā. Šodien Nīderlandē ir uh, nomirs ļoti iemīļots uh, dziedātājs, uh, un es citēšu uh, viņa vārdus uh, manas runas noslēgumā, jo viņa uh, slavenākais uh, teiktais ir uh, atbilstoši arī uh, Eiropadomas uh, noskaņojumu. Cerams, ka uh, tas tiks uzklausīts. Katrs pieder pasaulē, un pasauli pieder visiem. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola all'onorevole Weber. Un tagad eh, tautas eh, partijas grupas vārdā Weber kungs. Dargie kolēģi, kolēģis priekšsēdētāja kungs, pirmās vicepriekšsēdētāja kungs, cienītie padomas pārstāvi, es gribētu um, par diviem jautājumiem runāt, par kuriem runās Eiropadoma, kas mūs ļoti uztrauc. Eirozona ir pirmais mūsu valota Eiropas Savienībā un otrs, protams, Grieķija. Eiropas uh, tautas uh, partija vēlas, lai Grieķija paliek eiro uh, mēs uh, jūtam, ka situācija ir nozīmīga, ka jāpaņem uh, nozīmīgi lēma, un Žants Klots Junkers Mm, viņš pieņem nozīmīgus uh, lēmumus un viņa um, uh, frakcija un uh, viņa grupa pilnībā atbalsta krīzi, ko piedzīvojam pirms pieciem gadiem - ekonomikas finanšu krīze. Un kā eiropieši mēs varam būt mm, lepni, ko mēs uh, sasniedzām Portugālā, Spānijā, Kiprā. Mēs valstis, uh, bijām programmas uh, sniedzēja valstis un uh, es situācija jau būtiski uzlabojas. Tagad paliek Grieķija kā liels jautājums, šundēļ jānoskaidro tas. Un es gribētu sākumā paust vilšanos, ka ir uh, daudz laika zaudēts. Tehniskā līmenī mēnešiem tika diskutēts, uh, vienkārši runāts, nekas nav sasniegts, laiks ir zaudēts daudz un daudz, tāds jau jaunā Grieķijas valdība nebija spējīga uh, iesniegt konkrētus priekšlikumus. Tagad pirmdien visbeidzot eh, izdevās, eh, pirmdien vismaz saņemt tekstu, un es domāju, ka eh, ir ļoti nozīmīgs pirmie pieci mēneši komunistiska valdība paraudzīsimies, ko šie jaunie politiķi ir sasnieguši, kas ir mainījies. Uh, tika teikts, ka viņi pārņem tādu sliktā stāvoklī esošu valsti un tā tagad atjaunojas, bet paraudzīsimies. Janvārī situācija bija tāda, ka budžetā bija viegls pārpalikums Grieķijā un tagad šis pārpalikums ir pazudis, atkal ir deficīts Uh, pensijas nevarēs mēneša beigās izmaksāt. Janvārī bija tā, ka bija viegla izaugsme pēc daudziem gadiem, kad bija katastrofāla ekonomikas attīstība. Janvārī bija viegla ekonomikas izaugsme, kas ir tagad spēcīga recesija. Vairs neviens neinvestē Grieķijā. Mums bija bankas, kas bija vairāk vai mazāk stabilas. Tagad Grieķijas bankas uh, uh, stāv pie situācijas, ka miljardi tiek. Uh, izņemti no bankām, jo cilvēkiem vairs nav uzticības eh, par savām bankām. Un, eh, Pārliecība, ka beidzot, eh, teiksim, vajadzētu arī bagātajiem maksāt, bet kas tad ir pēc pieciem mēnešiem, vai šie bagātie tiek lūgti vai prasīti vairāk maksāt? Pēdējos piecos gados valsts ir izsaimniekota, un tas arī jās, jāpasaka, dārgie kolēģi, tā ir bilance, ar kuru saskaramies piec mēnešu Cipras valdība. Bet neskatoties uz to, mēs cenšamies, mēs vedam sarunas, kā tautas partijas frakcija. Kondicionalitāte ir ļoti, noz, ļoti nozīmīgs punkts, jo Grieķijai nepieciešams plāns, kā tai izkļūt no šīs negatīvās spirāles, ko vēr, vēr, vērojam šajā valstī. Tādēļ mēs prasam programmu par kuru naudas devēji varētu kopā vienoties ar Grieķiju, kas būtu arī perspektīva Grieķijai. Un es ļoti skaidri gribu teikt, ka uh, tagad ir gaidāma Atēnas uh, atbildi, no Atēnām gaidām atbildes, kā risināt problēmas, un mums uh, būs nepieciešams parlamentārais vairākums uh, parlamentā. Vienkārši Cipras un Varofakis paraksti nebūs pietiekami, lai iegūtu eiropiešu uzticību. Uh, Tā ir situācija, kurā a, a, atrodamies. Arī mūsu frakcijā daudz ir frustrēti par Grieķijas partneru attieksmi, bet neskatoties uz to, mēs īstenosim visus centienus, lai Grieķiju a, turētu eiro. To mēs esam parādā cilvēkiem Grieķijā, nevis valdībai. Daudzi un tūkstoši cilvēki demonstrējas Grieķijas Atēnas, Grieķijā Atēnās, un mēs tautas partija atbalstam šos cilvēkus. Un, dārgie kolēģi, pievērsīšos otrajam jautājumam - migrācijas jautājums, par kur tika runāts. Mums ir nepieciešams legāls ceļš, lai varētu cilvēki ierasties Eiropā tie, kam mūsu aizsardzība ir vajadzīga. Uh, un um, priekšlikums, ko komisija ir izteikusi par pārvietošanu, ir ļoti labs. Tas ir priekšlikums, ko neviens um, nevarētu uh, noraidīt. Tādēļ aicinām komisiju, lai tā saglabātu savu nostāju. Un, uh, Uh, Sīrijas bēgļu uh, un UNCHR uh, bēgļu jautājumā lūdzam palīdzību valstīm. Un tāpat daudz partijas vārdā gribu teikt, ka ja mēs raugamies uz skaitļiem un arī uz ļaunprātīgo izmantošanu, divas trešdaļas no visu uh, uh, pieteikumu iesniedzēja saņēma atteikumu ēst. Un ja mēs redzam to, tad skaidri jāpasaka arī tas, ka Eiropai jāstrādā pie tā, lai ārējās robežas būtu labāk zargātas. Un uh, kontinenta ārējās robežas um, šeit var arī teikt, tu drīkst iebraukt, un tam, kam nav legāli pamati ierasties, tam jāspēj arī pateikt, uh, tev jāpaliek ārpusē. Uh, Uh, iestājušas kandidāti Serbija, uh, nu nevar būt tā, ka no Serbijas uh, ie, um, iebrauc bēgļi, tas ir tā valsts, kas ir kandidāta valsts, mēs vadam sarunu ar to. Un tāpat runājot par Turciju, tai būtu jāuzņem noraidītie pat, patvērumi iesniegumi pie, uh, pieteicēji. Un Āfrikas un Āzijas valstu um, gadījumā ir jārunā intensīvāk, lai uh, šie atpakaļ uzņemšanas nolīgumi tiktu noņemti. Mums ir nepieciešama palīdzība no vienas puses un norobežošanas no ekstrēmajiem spēkiem, um, kas visus ārzemniekus uh, pret viņiem izturas pilnīgi vienādi. Un uh, tajā pašā laikā ir jānovērš arī ļaunprātīga izmantošana. Paldies! per il gruppo dell'alleanza progressista dei socialisti e democratici la parola. Jā, tagad Sociāldemokrāta frakcijas vārdā Pitēlas kungs. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es gribētu sākumā pateikt paldies Latvijas prezidentūrai par paveikto darbu. Un šodien es labprāt būtu gribējis ko teikt par sarunu noslēgumu ar Grieķiju, kā tas ir noslēdzies. Bet mēs diskutējam, vai vispār tas būs. Februārī mēs teicām, ka būs vienošanās, aprīlī to pašu teicām pagājušajā pirmdienā mums bija. Iespējams, ka nu, visbeidzot vienošanās ir panākta. Es domāju, ka šī ir uh, šis ir tāds, nu, šī ir tāda ļoti laba iespēja, bet uh, vienalga dzirdu vēl uh, kritiskas balss. Startautiskā monetārā fonda pārstāvi, arī uh, daži citi pārstāvi un cilvēki, uh, ko es ļoti augstu vērtēju, nu, piemēram, arī Vēberkungs. Ja viņš pulkstens 15. Uh, uh, saka, ka Grieķijas valdībai jāiesniedz ir priekšlikumi, vienošanās ir, tā uh, ir. Uh, un tā ir sasniegta pateicoties Junkar kunga centieniem, pateicoties komisijai. Un tas ir ļoti atzinīgi jāvērtē, viņi ir izturējušies ļoti izsvērti. Taču, ja ir šī vienošanās, un jūs sakat, ka jāgaida, bet uz ko tad uh, gaidīt? Es nevaru iedomāties, mēs taču padaram, mēs paši mūs uh, smieklīgus. Uh, procentu punktu uh, PVN uh, jautājumā uh, situācija tāda, ka nu, praktiski Eiropa, Eiropas nākotne e, likt uz spēles. E, ja kāds grib vēl uh, pagarināt, uh, ko tad mēs sakam, jūs um, maldāties valdības, nu neiet runa vispār Cipras valdību. Valdības mainās un mainās atbilstoši vēlēšanām. Uh, un mēs nevērtējam Cipras uh, valdību. Uh, runa iet par Grieķijas uh, tautas glābšanu un arī uh, Eirozonas uh, glābšanu. Uh, ja mēs raugamies uz eh, šīm diskusijām, ja diskusijas eh, būs eh, vēl kavētas, tad mums vienkārši, mēs riskējam ar to, ka mums ir birokrātiska Eiropa bez vīzijas. Es gribu sirsnīgi pateikties pirmajam vicepriekšstādātāju Timermans kungam, kas izšķirīgi skaidri runāja, kas šeit iezīmēja vizionāru skatījumu. Taču padomē tas uh, nav, uh, tā man ir jāsaka, um, tas pavisam godīgi un uh, arī ļoti žēl. No vienas puses Itālija, kas uh, aktīvi strādā, kas dara visu, lai glābtu situāciju vidusjūrā, un tai otra, no otras puses, uh, piemēram, Ungārijas uh, valdība, kas izveido mūri pret migrantiem. Un uh, gribu teikt, ka Ungārija, tieši valsts, kas pati ir piedzīvojusi dzels priekškara situāciju, šī valsts ceļ jaunu mūru pret migrantiem. Komisijas priekšlikumi ir pareizi. Un daļēji dalībvalsts to arī akceptē, bet tikai daļēji. 40 tūkstoši migranti tiks uzņemti Eiropā, sadalspunkti tiks uh, izveidot, taču tas nav pietiekami ir diplomātiski centieni, bet nu, nedrīkst tagad um, tikai vienkārši tā um, leksikas uh, ziņā rīkoties. Dažas valsts ir par solidaritāti, tas tika teikts, taču ir pret saistošiem mehānismiem. Bet ko tas nozīmē? Ir jāizskaidro, kas, ko tad tas nozīmē? ka nav tādu mm, saistošu mehānismu, bet izskaidrojiet man uh, konkrēti, ko tas nozīmē. Un raugoties uz tik ļoti nozīmīgu tēmu, mēs eh, gribam aiz leksikas un aiz eh, šādas spēles eh, slēpties, mēģina spēlēt ar vārdiem. Mums taču jārīkojas atbilstoši saturam, mums jāparāda, ka mēs esam au, tā auguši, ka mēs varam Eiropu vadīt. Ja mēs Eiropu nevaram vadīt, vēršos arī pie valdībām. Kādēļ tad mēs uztraucamies, ja ir tik daudz populisma, kādēļ mēs esam sašutuši par to, ka ir tik daudz populisma. Populisms ir sākas tam, ka mēs tiešām nevaram saprātīgus konceptus šeit prezentēt, ja valsts pret valsti nostājas, vienkārši tādēļ, ka nav Eiropas lēmumu. Tādēļ Eiropas parlaments izmanto savu, savas iespējas izteikt savu viedokli, mūsu plenārsēde. Es respektēju viņu viedokli, taču nepiekrītu tam šim, šai plenārsēdei. Ir ļoti skaidra pozīcija, un to vēlos vēlreiz uzsvērt šajā manā uzrunā. Paldies. Tālāk Eiropas konservatīvo grupas vārdā Kamalkungs. Paldies. Paldies arī Latvijas prezidentūrai jo šī ir pēdējā sesija, kamēr pilda šos pienākums. Tad kā problēma ar konkurētspējas uzlabošanu ir ka tā, ka, ka risinājums tiek piedāvāts lielāks regulējums un vairāk Eiropas. Mēs esam pret birokrātiju biznesiem. Mēs uzskatām, ka samitā apskaisīja jautājumu Grieķija un vidusjūras krīze. Eh, risinājums nevis vairāk birokrātijas, bet eh, vairāk eh, leikoplastacīm redzot uz brūcēm. Uh, Grieķu ekonomikai. Katreiz, kad mēs tuvojamies kārtēji Grieķ, Grieķijas e, e, krīzei, mēs nevis atrisinām problēmu, bet tikai īslaicīgs risinājums atrodam. Kā izglābt viņus līdz nākamajai Grieķijas krīzei, kur risinājums atkal būs restruktūrizācija vai glābšana un tā tālāk līdz kārtējai krīzei. Uh, Ja un kad mēs sasniegsim nākamo risinājumu, cik paies laiks, kad atkal atgriezīsimies šeit, lai debatētu par šiem pašiem jautājumiem? Kurā brīdī Eirozonā beigsies šie plāksteri, ko dod Grieķijai? Vai, vai Eirozona var atļauties uh, turēt Grieķiju šādā situācijā Eirozonā? Tad jūs neesat uh, atklāti pret saviem nodokļu maksājumiem. Jūs pārdalījums no turīgākajām valstīm uz trūcīgākajām turpināsies vienmēr. Grieķijas valdībai arī ir jāpilda savas, eh, savas pienākums un jāizturas godīgi. Ir jābeidz vienreiz eh, ārstēt ar plāksteriem un jāsāk pieturēties pie noteikumiem. Krīze vidusjūrā. Kā to risināt? Nu, nav vieglājās atbildes. Nav tā, ka mēs nevaram nevienu laist iekšā, bet mēs nevaram arī visus laist. Kamēr mums nav attiecīgas stratēģijas, mēs uh, saskaramies eh, ar situāciju, kad arī jāglāb slīkstoši cilvēki, izmisuši cilvēki, jācīnas ar kontrabandistiem, jāpalīdz eh, tiem, kuriem eh, ir sabrukušas valstis, kurā viņi dzīvoja, bet ko mēs varam darīt vēl? Kvotu sistēmas ierosināšana bija kļūda, jo sadarbības vietā tiek izvēlēts no komisijas puses piespiedu mehānisms. Uh, Tā vietā, lai valstis strādātu kopā, mums eh, valstis eh, ir pretvienu otru. Labāk ir sanākt kopā sadarbības garā. Apstrādāt tā, tā, tos pieteikums, kas ir patiesi pirms cilvēks sāk šo ceļojumu uz Eiropu. Nav vajadzīgs kārtējais eh, leikoplasts, ar ko aizlīmēt brūci. Tālāk par drošību un aizsardzību atkal sadarbībai ir jābūt pamatprincipam, kuram seko nevis piespiedu mehānismi. Valsti pēc valsts, vēlēšana pēc vēlēšanas cilvēki saka to, ko ECR grupa saka. Eiropā ir jāmainās. Kā Deivids Kamerons, Britu premjerministrs, e, sacīja, ierosinot reformas, e, neuztverēja to kā vēlmju sarakstu Lielbritānijai, ko mēs prasām, bet tas var dot iegūmus visiem Eiropas Savienībā, saskaroties ar grūtībām, kas ir mūsu robežu iekšpusē un robežu ārpusē. Paldies! Paldies! Tālāk Alde, politiskās grupas vārdā, Ferhofštāt kungs. Paldies! Vispirms Timermans kungam vēlos sacīt Es domāju, ka jūs dziedāsiet beigās šos vārdus, bet jūs nenodziedājāt. Bet es piekrītu pilnībā tam, ko sacījāt par migrāciju un priekšlikumiem, eh, ko jūs izteicāt, bet vienīgi man jāsaka, jums jābūt konsekventiem. Jūs sacījāt uh, labas lietas, bet tas, ko mēs redzam Ungārijā, un Pitēls kungs jau to minēja, tas ir skandāls pats par sevi, jo tas ir pretrunā uh, kopienas tiesību akti. Tas ir pret kopīgai pieejai, solidaritātes pieejai, kuru jūs esat aizstāvējis šeit. Es ceru, ka jūsu nākamajos komentāros komisija skaidri pateiks, ka tas, ko dara Orbán kungs, ir pret Eiropas noteikumiem, un tas nav pieņemams. Gan attiecībā uz sienas celšanu, šī mūra celšanu, gan attiecībā uz otru lietu. Tālāk par Grieķiju Es domāju, ka mums būs vienošanās. Citas izējas nav, kā slēgt šo, šo vienošanos. Iz, Grieķijas izstāšanās būs slikta gan Grieķijas iedzīvotājiem, jo pirmā lieta, kas notiks, ir devalvācija un e, pirktspējas zudums par kādiem 40% mazumu. Tas būs slikti arī Eiropai, Eirozonai, jo tas e, faktiski norādīts, ka eiro nav stabila uh, Eh, valūta, var iestāties, izstāties, gluži kā ballīti, kad ieiet iekšā, kad gribat, un kad, eh, kad naudas nav, ejiet vienkārši prom. Protams, ka mēs atradīsim risinājumu, bet vai tas būs ilgtermiņa risinājums? Mēs runājam par septiņiem miljārdiem otrajā paketē. Uh, Mēs nerunājam par risinājumu Grieķijai, mēs runājam šeit tikai par to, kā piešķirt šos pēdējos septiņus miljārdus no otrās paketes. Un visi zina, ka mēs runāsim arī par trešo paketu. Un vēl kādu paketu nākotnē. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams pamatotu risinājumu atrast, īstu risinājumu, jo šis nav risinājums. Uh, pamatīgs risinājums Grieķijai balstītos uz diviem elementiem, darbie kolēģi. Pirmais elements ir tas, ka Grieķijā e, tiešām izbeigtu koruptīvo, korumpēto sistēmu, e, iekšējo tirgu neatvēršanu un citas lietas, kas joprojām nav izdarīts. Nevis bišķiņi samazināt pensijas, samazināt bišķiņa algas, bet runāja par visas sistēmas maiņu, visas sistēmas maiņu, un tas vienkārši ne. Katrā ziņā ne ar šo darījumu, kas tiek šobrīd apspriests. Un tad arī struktūrālais risinājums ir nepieciešams. Būtu labāk, ja viņi būtu ieklausījušies parlamentā, sākuši ar pirms trim gadiem, tam būtu problēma jau atrisināt. Bet tagad mē, mums ir darīšana ar valsti, kas prasa naudu, bet eh, citas saka, kāpēc mēs nesaņēmām tādu pašu palīdzību. Un ar attiecīgu fondu tad visi varētu saņemt līdzīgu veidu pabalstu, un tādas ir tiesības. Un visbeidzot par ziņojumu. Man patīk ziņojums par ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanu, Timermans kungs, piec priekšsarētais ziņojums. Tas, manuprāt, ir labs pamats. Tas, protams, nav pilnīgs. Eh, protams, ka Eh, fonds eh, vēl nav pabeigts, eh, bet tas ir labs sākuma punkts. Mēs kā parlaments varam atbalstīt šo pieeju, bet godāti kolēģi, un es to sacīju arī Pitēls kungam un Vēber kungam, mēs balsosim. Pēc četrām stundām vai piecām stundām par ziņojumu, Berešas ziņojumu. Par ko mēs runājam? Berešas ziņojums, mēs par viņu balsosim Un, un tur ir mazāks ambīcija līmenis nekā piecpriekšsarētāja dokumentē. Ko mēs te darām? Šis parlaments, kurš vienmēr ir bijis ekonomiskās pārvaldības priekšgalā, tagad balsos par ziņojumu, kas pat neskata visus šos jautājumus. Vēberkungs. Mēs zinu, kā tas viss darbojās. Esat eh, vienojušies aizkulisēs, viss ir sarunāts, tas ir pašiniciatīvas ziņojums. Ne jau man jums jāstāsta, es esmu redzējis labāks ziņojums no Pervanša Berešas, tad šeit jau nav apšaubīt viņas inteliģents. Bet E, mēs prasīsim pirms balsojuma sākuma priekšsēdētāju kungs sūtīt ziņojumu atpakaļ uz komiteju, jo tas ir pilnīgi traks ziņojums, pilnīgi bezjēdzīgs, un saku visiem kolēģiem, un tīpaši EPP kolēģiem, balsot tagad par ziņojumu, kas jau ir noņemts no galda, tāpēc, ka Junker kungam ir labāks priekšlikums. Paldies! Ir grupa konfederāli de la sinistra Paldies! Tālāk goja grupas vārdā Papademulis kungs. Tīdeftērā. Paldies! Pirmdien bija paziņojumi izteikti. Un likās, ka tas būs risinājums Grieķis, Grieķijas problēmai. Eirogrupas paziņojums, komisija arī to uh, vērtēja kā labu pamatu. Visi teica, ka mēs esam ļoti tuvu, lai vienoties. Un pēkšņi, pēkšņi sāk to no uh, iekšpuses uh, izjaukt. SVF un dažas uh, konservatīvas valdības, kas ir mazākumā, uh, parāda, ka nevēlas vienošanos, lai arī uh, Tas ir uh, kopējās interesēs gan Grieķijas, gan Eiropas, bet uh, to atkal vēlas uh, izjaukt. Un vēlas uh, pazemot Grieķijas tauta. Viņi vēlas apšaubīt uh, nepieciešamību, ka mēs ne tikai priekšrakstus, bet arī demokrātiju uh, ievērojam Grieķiju, iesniedz priekšlikumu kopā ar komisiju, un šis priekšlikums nodrošina to, ka ir sakārtots budžets, ka budžetā ir primāras pārpalikums, ka tiek veicinātas reformas, lai samazinātu birokrātiju, korupciju un uh, draugu būšanu. Šeit tiek uh, piedāvāts uh, izmainīt pensiju sistēmu, kas skar cilvēkus, kam ir aptuveni 40 gadi, bet uh, tas jau daudz gadus Grieķijā ir bijis, to nav pieņēmusi Sirijas valdība, bet tas ir uh, ilgi jau Grieķijā tā bijis, uh, Vēberkungs. Un tagad ir pienācis laiks visiem dot ieguldījumu, lai rastu risinājumu. Lai uh, vārds uh, Grexit Grieķijas izēja vispār. Uh, pazustu no lietoto vārdu kopuma, lai Grieķija un Grieķu tauta atkal būtu uz izaugsmes ceļa. Kopā ar trojku vai trijotni jūs uh, no puses esat um, neievērojuši noteikumus un īstenājuši tādu politiku, kas noved pie 30% pensiju un algu samazinājumu, pie tādas politikas, kas noveda pie trīskārša bezdarba, paaugstināšanās, pie recesijas un parādu pieauguma. Mums tagad ir nepieciešama saprātīga budžeta politika, izaugsme un ilgtermiņa attieksme pret uh, parādiem. Mēs esam uh, dažādus centienus īstenojuši Un tagad mums saka, ka mums tiek kaut kas atņemts, bet tiem, kas ir, kam ir ienākumi vairāk nekā 50 tūkstoši gadā, no tiem tiek kas atņemts, bet tādā valstī, kurā ļoti daudz bezdarbnieku ir un tādi, kas nu, praktiski pārāk maz saņem. Šeit ir vajadzīgas izmaiņas. Mums ir nepieciešams steidzams risinājums. Uh, mums ir um, nepieciešams risinājums balstoties uz to, kas tika iesniegts pirmdien. Timermans kungs lūdzu strādājiet balstoties uz šo pamatu starptautiskais valodas fonds. Nu, ne jau viņiem vienmēr jābūt Eiropas uh, viduspunktā, Eiropai pašai ir savi mehānismi, lai rastu atbildes. Mums jārespektē demokrātija, Grieķija ir gatava sasniegt vienošanos, bet Grieķija nav gatava tikt nospiestai uz ceļiem un pazemotai. Tas visiem jāsaprot. Europea, Nākamais zaļo grupas vārda Lamberts kungs. Mēs zinām, kā panākt izēju no Grieķijas krīzes. Pirmkārt, ir jāveic struktūrāls reformas, lai Grieķija atgūtu formu. Un šeit es domāju par sociāli taisnīgu, ekonomiski pamatotu un uz vidas aizsardzību vērstu nodokļu sistēmu. Nākamais ir uh, jāpadara pensiju sistēma dzīvotspējīga, domājot par uh, visneaizsargātājām uh, iedzīvotāju grupām. Tāpat ir uh, jā samazina aizsardzības izdevumi un ir arī e, jādarbojas efektīvi pārvaldes sistēmai, jācīnās pret korupciju. Visi šie elementi ir zināmi. Grieķijas valdība kopš janvāra varbūt pārāk lēni, bet e, pierādīja, ka ir gatava darboties. Otrs svarīgs elements ir investīcijas Grieķijā, un uh, Grieķiem pašiem tas nav iespējams, un es pateicos uh, komisijas uh, uh viceprezidentam Timermansam par to, ka viņš uh, apliecināja komisijas gatavību darboties un uh, par šo atbalstu, kas Grieķijai ir uh, vajadzīgs viss vairāk. Un vēl nākamais svarīgais elements ir uh, Uh, padarīt šo Grieķijas valsts parādu uh, panesamu. Tas bija nepanesams 2010. gadā, šobrīd tas ir vēl vairāk nepanesams. Un jāsaka, šie pasākumi, kas tika uzspiesti Grieķijai, padarīja šo uh, situāciju vēl sliktāku. Un uh, tie, kas restruktūrēja Grieķijas parādu, vai nu ir apliecinājuši savu absolūto nekompetenci ekonomikā, vai ļaunprātību, vai arī kaut kādu ideoloģisku apmātību, ka uh, par visu ir jāmaksā beigās aizņēmējam un kreditori ne par ko nav atbildīgi. Tātad mums ir nepieciešams restruktūrizēt uh, Grieķijas parādu un ir jāuzņemas uh, skaidras saistības. E, Einsteins ir teicis, uh, ir tiešām uh, muļķīgi darīt atkal un atkal vienu un to pašu, cerot, ka rezultāti būs atšķirīgi. Es ceru, ka veselais saprāts gūs uzvaru padome. Es zinu, ka uh, dažas kreditoru valdības un arī daži Eiropas centrālajā bankā uh, vēlas, lai Grieķija tiktu sakauta un izstātos no Eiropas zonas. To es zinu, es pats esmu dzirdējis. Uzskatu, ka šāda attieksme ir absolūti bezatbildīga. Jā, tas, ka ir parādījušies politiskie spēki, kas vairs neatbalsta šo vispār pieņemto nostāju. Protams, dažiem var nepatikt, bet es uzskatu, ka būtu politiski neatbildīgi noraidīt šo variantu, jo tādējādi mēs atvērtu durvis tiem, un arī tādi ir zālē, kuri uh, izmanto uh, naidu pret citiem un uh, uz tā rēķina iedzīvojas. Paldies! Per il gruppo Europa. Paldies! Uh, NATO kungs FDD grupas vārdā. Uh, Jukip tika sacīts vēlēšana laikā, ka mēs esam traki, kad runājam par Eiropas armiju. Un Timermans kungs sacīja, Eiropas armija ir ilgtermiņa Eiropas mērķis. Paldies, Timermans kungs, ka precizējat šo eh, nostāju pirms referendumu. Man ir skaidrs, ka trīs vissvarīgākie jautājumi e, Eiropadomē būs, kā Eiropas Savienība rēģēt uz imigrāciju, tētipu darījums strīdīgais un, protams, Grieķija. Migrācijas jautājums jau vakar bija eh, skaidri redzams eh, tādēļ, ka vesela virkne britu deputātu nevarēja tikt šurp eh, hausa dēļ Kalē, kur bēgļi centās tikt pa visu varu cauri tunelim, un līdz ar to tunels tiks slēgts, bet tas nav salīdzams ar to, kas tiks nākotnē vēl darīts. Uh, kad milzīgs skaits cauru Eiropai eh, ceļojošo bēgļu būs. Un tas, ka tikai Afrika, bet arī tu, tuvos austums. Un eh, trakākais ir tas, ka mēs nezinām, kas ir šie cilvēki. Eh, mums saka, ka ISIS izmanto šo hausu, lai nākamo teori, teroristu uzbrukumu padara par ļoti iespējamu. Tas nav jautājums, vai tāds būs, bet kad tāds būs un kur. Timermans kungs, man ir labāks priekšlikums. Atbilde ir Austrālijas e, tipa mūris apkārt parādot, ka šeit e, nav nekādas vieglas iekšā tikšanas. Pārēsim pie tētip. Mēs zinām, e, cik jums ļoti patīk tētip. To jau jūs apliecinājāt Strasbūrā, jūs atcēlāt balsojumu par tētipu. Jūs neatbildējāt uz miljoniem iedzīvotāju balsim, kur tas interesē. Tas ir korporatīvu atbalstīts schēmojums, kas nenāks par labu ne lauksaimniekiem, ne maziem uzņēmējiem. Tas e, piešķir e, nepamatotus e, labumus korporatīviem komatiem. Šeit ir 30 tūkstoši lobietāju šeit Šeit ir vairāk lobētāji Briselē nekā Vašingtonā, līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka komisija un šī parlamenta lielās politiskās grupas atbalsta TTIP. Cilvēki ir nobažījušies par eh, TTIP eh, kaitējošo ietekmi. Mums ir jānoliek malā politiskās domstarpības un vienoti jāstājas pret uh, TTIP. Un Vēlos izteikt eh, līdz, līdzjūtību Grieķijas eh, iedzīvotājiem, kuri ir paverdzināti no Eiropas Savienības puses. Lielākā demokrātija un Briseles uh, uh, huligāni iebiedē Grieķijas iedzīvotājs. Esiet vienoti un būsim vienoti Grieķijas iedzīvotāju atbalstā. Paldies! per correttezza di informazione. Paldies. Vēlos precizēt, ka Šulca kungs izvēlējās atcelt balsošanu uz vēlāku laiku, un plenārsēde izlēma atcelt attiecīgi arī debatas. Ne balsojums, ne debats netika atcelts pilnībā, bet atcelts uz vēlāku laiku. Tas tā precizējumam par tētipu. Tālāk Marija Lepēna. Priekšsēdētāji, jūs mani gribat uh, ieraudzīt pirmajās rindās, es tā domāju, bet, nu, demokrātijai grūti virzīties uz priekšu šai parlamentā. To jau mēs zinām. Uh, Nu, es jau esmu dažus pakāpienus nokāpusi, zemāk vēl ir palikuši pieci, un šis parlaments, acīm redzot, ir tik ļoti uh, uzticīgs demokrātijai, ka, nu, beidzot man uh, radīs uh, vietu, jo šādu situāciju uzskatu par briesmīgu diskrimināciju. Uh, godātie deputāti, šobrīd notiek. Uh, mežonīgas diskusijas ar Grieķiju. E, Brisele negrib piekāpties, grib, lai Grieķija turpina taupības politiku, jau e, šī algu samazināšana un PVN jau ir sagraut Grieķijas ekonomika. Bet tagad Grieķiem praso scenāriju. Mēs zinām, ka Grieķijas eh, parāds 180% no IKP vienkārši nav atmaksājams, bet tagad Grieķiem ir jānes šis nepanesamais parādu sloks, un viņi būtībā ir nonākuši parādu verdzībā, kas gan tika atcelta jau 500 gadus pirms Kristus, un tagad mēs esam atgriezušies pagātne. Un ja Grieķija bankrotēs 30. jūnijā, tad arī šīs Grieķu bankas bankrotēs. Mēs zinām, par ko šis parlaments ir nobalsojis, tātad šo uh, uh, glābšanas mehānismu, mēs nozinām, ko tas, zinām, ko tas nozīmē. Jūs paši slēpjat saviem vēlētājiem, ko tas nozīmē, ka būs jāmaksā šīm bankām, ka šis 100 tūkstošu garantēto noguldījumu slieksnis tiks samazināts uz 20, 10, 5 tūkstošiem 5 eiro. Tātad šie 100 tūkstoši eiro. Šī summa tiek pārskatīta uh, raugoties uz banku sektora un ekonomikas situāciju uh, savienībā. Šāda pārskatīšana nenotiks pirms 30. Uh, jūlija 2020. gadam, izņemot gadījumu, ja tas būs nepieciešams ātrāk. Un tagad uh, kad beidzot Eiropas pilsoņi sapratīs šādus uh, manevrus, tad uzticība banku sistēmai tiks sagrauta, visi dosies izņemt savus ietaupījumus. Un būtībā tagad ir runa par to, ka iedzīvotāju ietaupījumi tiks konfiscēti. Nu, paskaidrojiet tagad pilsoņiem, kas notiks ar viņu ietaupījumiem, ja bankas uh, bankrotēs. Ir pietiek, uh, uh, ir laiks apturēt šo vaiprātu un atdot katrai tautai savu nacionālo valūtu. La parola all'onorevole Papadakis non iscritto. Paldies, tālāk eh, Papadakis kungs, eh, kā pie politiskām partijām nepiedarošs deputāts.